Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Vi informo. Nu, esam nonākuši līdz balsojuma skaidrojumiem. Man ir ļoti daudz lūgumu izteikties. Un mēs varam runāt līdz 2.45. Tas ir pēdējais laiks, lai dienesti varētu sagatavot nākamo sesiju. Visi pārējie skaidrojumi notiks rītdien pēc balsojuma. Vispirms par Zobera ziņojumu, Kuskieri kungs. Es, viņš runās savas grupas vārdā divas minūtes. L'onorevole Kuskieri. Kuskieri nav šajā zālē. Luhans. Divas minūtes. Nē.